domāt par pilsētas nākotni un lai viņu viedoklis tiktu ņemts vērā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs Hān! Ir iesniegti seši grozījumi, līdz ar to diskusija ir beigusies un mēs nonākam pie balsošanas. Vispirms mēs balsosim par Pakistānas jautājumu. Tā ir eh, vienota rezolūcija, kur iesniegušas sešas frakcijas. Eh, šeit nav nekādu grozījumu. Un balsosim par rezolūciju kopumā, kas par, kas pret, kas atturas. Līdz ar to rezolūcija ir viena, ja es to redzēju pareizi. Tad ķeramies pie Baltkrievijas jautājuma. Arī šeit ir vienota rezolūcija un nekādu grozījumu. Kas ir par? Kas pret? kas atturas. Arī šī rezolūcija, ja es pareizi redzu, ir pieņemta vienbalsīgi. Pēc tam balsojam par Kaškaras jautājumu. Šeit mums ir viens grozījums par G apsvērumu punktu, aps, grozījums numur viens, kas par, kas pret. Uh, grozījums ir noraidīts. Tad ķeramies pie visas rezolūcijas kopumā. Personālajā balsojumā balsojums ir sācies. Hat sich jeder an der Abstimmung beteiligt, der das. Balsojums ir noslēdzies. Mm. Rezolūcija ir pieņemta ar 46 balsīm par. Un eh, es eh, vēlētos arī eh, iekļaut šo diskusiju protokolā un iesniegšanas datums ir rītdiena, 11. marts. Šis protokols parlamentā tiks nākamajā plenārsēdē ierosināts apstiprināšanai, un, ja nekāda iebilduma nebūs,